Pārskatīšana un izskatīšana tiks pabeigta janvārī, un tad komisija sagatavos formālu dokumentu. Paldies, komisāra kungs! Uh, kolēģi, es uh, esmu saņēmusi sešus rezolūciju priekšlikumus par šo jautājumu. Balsojums notiks rītdien. Tāpēc pašlaik es varētu slēgt debates un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta komisijas paziņojums par gaļas importu no trešajām valstīm. Mēs sāksim dodiet, dodot vārdu komisārai Vasilju. Dod jums vārdu, kundze. Es ļoti atvainojos priekšstādātājs kundze jo šī ir ļoti interesanta tēma un ļoti daudzpusīga. Tieši tāpēc es runāšu diezgan ilgi, un tāpēc es iepriekš par to gribēju apvaino, atvainoties. Uh, Komisija ir noteikusi prasības attiecībā uz gaļu, kas tiek importēta no trešajām valstīm. Vairākus gadus Eiropas Savienība ir uh, uzturējusi ļoti efektīvu importa politiku, kura ņem vērā zinātnes sasniegumus un attiecīgo epidemioloģisko situāciju trešajās valstīs. Īpaši tā pievērš uzmanību mutes un um, nagu sārgas uh, slimībai importējot no trešajām valstīm, jo jūs zināt, ka Eiropas Savienība ir brīva no šīs slimības, jo tā eh, ir, eh, tā ir spēja radīt eh, būtisku ekonomisku kaitējumu. Šī iemesla dēļ mēs Pasaules organizācijas dzīvnieku veselībai ietveros esam noteikuši normas, lai ierobežot šīs slimības uh, izplatību. Eiropas Savienība ir ieviesusi arī sanitāros un fitosanitāros uh, noteikumus, apzinoties, ka dažas uh, valstis piemēro atšķirīgus standartus tas nekādi ne, nepalielina dzīvnieku un sabiedrības veselības riskus. Eiropa nevēlas kopēt citu valstu normas, jo tās valstis, uz kurām mēs eksportējam, nevar mums uzspiest savas noteikumus. Mēs varam tikai prasīt, lai viņu noteikumi būtu ekvivalenti mūsējiem. Uh, Ļaujiet man pievērsties izsakojumībai, kā piemēram Eiropā mums ir ļoti strikti noteikumi par individuālo lielopu izsakojamību. Un slimības gadījumā mums ir iespēja izsakot potenciāli, inficētos, dzi, potenciāli inficētiem dzīvniekiem, lai ierobežotu slimības izplatību. Mūsu noteikumi mums atļauj izsakot uh, pārtikai un lobbarībai visās tās ražošanas fāzēs. Uh, No otras puses, izsakojamības um, noteikumi attiecās uz trešajām valstīm, kas eksportē uz Eiropas Savienību, lai nodrošinātu, ka importētā gaļa nerāda, nepieņem risku Eiropas Savienībai. Tomēr šo noteikumu aptvērums ir daudz ierobežotāks nekā Eiropas Savienībā spēkā esošās normas. Es gribētu uzsvērt faktu, ka lielopu izsakojamībai Eiropā liela nozīme ir bijusi krīzē, kura, jūs zināt, radīja lielu patērētāju neusticību. Un lielopu gaļas tirgus samazināšanos. Ļaujiet man detalizētāk paskaidrot ekstremāli mm, komplicētos pasākumus, kurus mēs esam noteikuši importam, lai nodrošinātu augstāko aizsardzības līmeni Eiropas Savienības patērētājiem un dzīvnieku audzētājiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šie um, standarti būtu atbilstoši SPS līgumiem. Tos var iedalīt uh, piecos galvenajos līmeņos. Uh, Tikai 12 trešās valstis no ārpus Eiropas ir spējīgas izpildīt šīs prasības, un tādējādi mēs importējam lielopu gaļu tikai no šīm 12 valstīm. Vispirms lielopu gaļas importi, imports ir atļauts no, tikai no šīm valstīm vai no atsevišķiem šo valstu reģioniem, kas um, ir noteikti pēc uh, komisijas vizītēm sadarbībā ar veterinārijām iestādēm un izvērtējot uh, dzīvnieku veselības situāciju. Otrakārt, uh, lielopu izcelsmes teritorijai jābūt uh, brīvai no mutes un nagu sārgas. Uh, Treškārt, lielopu gaļu eksportējošajām valstīm ir jābūt pieņemtiem un apstiprinātiem plāniem, kas attiecas uz at, atlieku līmeņiem un augšanas, bagāt, augšanas hormoniem. Ceturtkārt, visiem svaigas gaļas eksportam jānāk no certificētām lopkautuvēm, kuras ir iekļautas noteiktā sarakstā. Un pie, piekārt mums ir konkrēti noteikumi, kas attiecās uz gaļas ražošanu un uzglabāšanu. Mums ir papildu drošības līmenis atļaujot uh, lielopu gaļu ievest tikai no Austrālijas, Kanādas, Čīles, Jaunzēlandes un Savienotajām valstīm. Citām uh, septiņām valstīm tiek uh, briedināta, Eiropas Savienībā var tikt ievesta tikai briedināta, nogatavināta lielopu gaļa. Uh, Eh, lielopu un mat, uh, eh, mutes un nagu sārgu uh, eh, izcelšanās gadījumā uh, tiek veikti papildus drošības pasākumi. Importam uz Eiropas Savienību jātiek apstiprinātam veterinārijās iestādēs, kas uh, nodrošina, ka visas nepieciešamās prasības tiek uh, ievērotas. Uh, Eiropas Savienībā tiek uh, veiktas pārbaudes, uh, robežu kontroles pust, posteņos. Visai importētajai gaļai ir jāiziet obligāta veterinārā pārbauda pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Tās ir jāveic uh, dokumentāri, uh, identificēju, uh, veicot identifikāciju un fizisku pārbaudi dokumentu un identifikācijas pārbaude. Pārbaudē papildus uh, tiek veikta veterināra pārbaude vismaz um, 25% no visa eksporta apjoma. Tādējādi mēs nodrošinām papildu drošības uh, līmeni Šie pasākumi nodrošina, ka Eiropas Savienībā audzētās lielopu sugas netiek apdraudētas ar mutes un uh, nagu sārgu. Visi pasākumi, ko es tikko aprakstīju, uh, 2008. gadā tika pilnībā harmonizēti un Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra apstiprināja, ka tie ir ļoti efektīvi, lai novērst mutes un nagu sārgas izplatīšanos Eiropā. Es droši liekot roku uz sirds, varu teikt, ka Eiropas Savienībā ir droša lielopu gaļas importa sistēma. Uh, kas attiecas lielopu gaļu un gaļas produktiem. Tas mani noved pie nākamā punkta. Kopš 70. gadiem mums Eiropas Savienībā nav nācies piedzīvot mutes un nagu sārgas izplatību ievestās gaļas dēļ. Tāpēc es vēlētos jums atgādināt, ka 2001. gadā piedzīvotā slimības izplatība ir saistāma ar nelegālu gaļas ievešanu iespējams no Āzijas un uh, pa lielopu lobbarību. Tāpēc uh, um, īp, lai novērstu riskus, mums ir jānovērš nelegāls imports, nevis uh, jāmēģina pārmērīgi regulēt uh, likumīgais imports. Es domāju, ka Eiropas lidostās un citos robežu kontrolas punktos jūs esat redzējuši plakātus, kuros ceļotājiem tiek paskaidroti noteikumi saistībā ar dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu. Es domāju, ka daudz no jums ir pauduši bāžas uh, saistībā ar gaļas importu no Brazīlijas. Es gribētu jums atgādināt, uh, ka attiecībā uz Brazīlijas lielopu gāļu pagājušā gada janvārī tika noteiktas prā, papildu prasības. Tostarp papildus uh, manis visiem jau nosauktajiem drošības pasākumiem uh, ir paredzēta izcelsmes uh, formulāru pārbauda. Arī Brazīlijas iestādes pašlaik pieprasa, lai lielopi, uh, kuru, kurus paredzēts realizēt uh, Eiropas Savienībā, tiek reģistrēti noteiktā datubāzē. Šie uh, lielopu gaļas imports um, sastāda mazāk nekā 1,5% no Brazīlijas um, uh, lielopiem. Tā rezultātā Brazīlijas uh, iestādes atkārtot izvērtēja uh, prasības, kas attiecās uz um, dzīvnieku mm, iz, eksportu uz uh, Eiropas Savienību. 2007. gada novembrī tikai uh, 1700 uh, fermas uh, tika apstiprinātas, un tādējādi imports no Brazīlijas ir dramatiski krities. 2009. gada sākumā tika atklāti uh, trūkumi, un Brazīlijas iestādes izrādīja vislielāko gribu sadarboties, lai tos novērstu. Katrā gadījumā tas uh, nerada pamatu noteikt tālākus ierobežojumus lielopu gaļas ieviešanai no Brazīlijas. Kāda tad ir šī brīža situācija? Piemērojot papildus ierobežojumus importam no Brazīlijas, uh, to varētu iztolkot kā protekcionismu, un uh, mūsu noteikti ierobežojumi varētu tikt apstrīdāti Pasaules tirzniecības organizācijā. Uh, Mums arī ir jāatgādina, ka Eiropas Savienībā uh, mums reizēm nākas saskarties ar dzīvnieku veselības vai pārtikas drošības problēmām, un mēs uh, aicinām trešās valstis reaģēt uz uh, šīm problēmām proporcionāli, samērīgi attiecīgi noteikumiem, kas regulē starptautisko tirzniecību. Noslēgumā es gribēju uh, sac, apstiprināt parlamentam, ka komisija turpinās cīnīties pret nelikumīgu eksportu, kas rada vislielāko uh, risku mūsu augstajiem standartiem. Komisija turpinās uh, sap, saprāt, uh, piemērot uh, samērīgu pieeju arī attiecībā uz importu no Brazīlijas, un tas nozīmē, ka mēs uh, uzturēsim augstos sabiedrības un dzīvnieku veselības standartus, lai nodrošinātu Eiropas uh, respektu uz starptautiskā līmenī. Paldies, komisārs Kundze! Paldies, komisārs Kundzei! Un tagad es uh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Herans Kundze, EPP grupas vārdā, divas minūtes lūdzu. la unión europea impone a los productores Eiropas Savienība kopienas ražotājiem uzliek uh, striktākus noteikumus nekā pasaulē. Attiet, Eiropas audzētājiem jāievēro šīs normas, uh, un tas var būt uh, Savienības atbalstu. Eh, bet eh, jārunā par importu lauksaimniecības produktiem, ja mēs eh, nepie, neveiksim pienācīgus pasākumus. Protams, mums ir imports no trešajām valstīm, un vadībā atrodas Brazīlija. Prasības pret Eiropas ražotājiem, gaļas tirgu, nu, mēs nevaram uh, pieļaut, ka uh, ir ražotāji, kas neievēro minimālās normas arī importā no trešajām valstīm. Uh, mēs no mūsu saviem ražotājiem prasām uh, striktas normas, bet ja mēs neprasām to pašu no trešo valstu ražotājiem, tad tas neatbilst PTO normām. Mums ir nepieciešams ievērot tās pašas normas, bet jebkurā gadījumā Komisijai jāgarantē vismaz uh, tas, ka uh, viss imports, kas nonāk pie mums, ir, uh, nāk no ražotnēm, kas ir uh, inspicētas. Uh, arī attiecībā uz Brazīliju, un tas ir jādara, mēs nedrīkstam aizvērt acis, ja ir pārkāpumi. Uh, ko um, Savienības veterinārija dienesta varētu atklāt. Jautājums, kāpēc eh, mēs necenšamies minimizēt šos pārkāpumus, eh, arī Brazīlijā atsevišķas certifikācijas iestādes neatbilst vajadzīgajām prasībām, un nu, tas um, parāda, cik daudz trūkumu ir izsekojamības sistēmā. Un nu, pastāv milzum daudz uh, problēmu uh, arī tranzītā, kas iet uz citām valstīm. Ņemot vērā šos datus, kā mēs varam garantēt, ka 1500 ražotnes ievēro tās normas, kur, zem kurām tās ir parakstījušās. Paldies! Paldies, bet lūdzu pieturieties pie jums atvēlētā runāšanas laika. Kelī kungs, pusotru minūti. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par gaļas importu no trešajām valstīm mums ir jāīsteno ārkārtīgi godīga, bet strikta sistēma. Un šiem principiem ir jābalstās uz patērētāju aizsardzību, uz vidas aizsardzību un vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visiem gaļas ražotājiem. Patreizējā sistēma ir balstīta uz tādiem noteikumiem, kas nenāk par labu nec lauksaimniekiem, nec patēt, tērētājam. Lauksaimniekiem ir ļoti daudz birokrātiskā sloga, un vienlaicīgi mūsu tirgus ir pārpludināts ar produktiem no ārpus Eiropas Savienības. Brazīlija ir viens no šādiem eh, eksportētājiem. Es uzskatu, ka mums ir jāīsteno tie, tie standarti, kas veicinātu Eiropas patērētāju aizsardzību. Ja mēs nebūsim um, piesardzīgi, tad eh, mēs samazināsim vēl vairāk lauksaimnieku ienākums. Patreiz pārtikas eh, rūpniecības ķēdīte ir tāda, ka ir iespējams izsakot eh, gaļas produktu ķēdīti. Un šobrīd pēdējā laikā pieņemtie jautājumi īstenotās normas nav stājušās spēkā. Piemēram, šobrīd, ja no, no konkrētajām fermām netiek eh, sagatavot šie gaļas produkti, tad mums nav iespējams tiem izsekot. Mēs nevaram pieļaut šādas prakses turpināšanos. Tas nav godīgi pret Eiropas patērētājiem un arī pret Eiropas ražotājiem, nē. Jo mums ir jāīsteno tāda prakse, kas eh, būtu pieņemama visiem un kas attiecos arī uz Brazīliju. Paldies, Kelī kungam. Lajena kungs, divi ar pus minūtes, liberāla grupas vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze, un paldies komisārs kundzei. Jūs eh, pieminējāt, ka ir vesela virkni pasākumu, bet, protams, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka gaļa no trešajām pasaules valstīm atbilst veselai virknei drošības standarta. Es uzskatu, ka Brazīlijā īstenotā izsekojamības sistēma ir viens no vispār galvenajiem momentiem, kā mēs varētu izvairīties no e, inficētas gaļas importa Eiropas Savienībā. Tas aizsargātu gan Eiropas Savienības patērētājus, gan lauksēmniekus, gan nodokļu patērētājus. Atcerēsimies, ka mutes un nagu sērga Brazīlijā ir ļoti nopietna problēma. Un, uh, Mm, Jūs jau pat teicāt, ka 50% no tām fermām, kuras tika inspicētas Brazīlijā, tajās bija problēmas, un 25% problēmas bija noteiktas, nopietnas. Tur nebija nec klipši govīm, nebija nec dokumentācijas, kas pierādītu izsekojamību, bija interešu, interešu konflikts, un eh, beigās izrādījās, ka lielopu identifikācijas sistēma arī nav pareiza. Un beidzot eh, izrādījās, ka arī arhīvi nav īpaši eh, labi pārvaldīti. Es neesmu pārliecināta, ka šajā mutes un nagu sērgas ziņojumā iekļautie dati ir pietiekami, jo katrā ziņā jūs izdarītie secinājumi balstās uz nepilnīgiem argumentiem. Katrai valstī ir jābūt savam uh, aizsargātājam, un mēs nevēlamies piedzīvot vēl vienu mutes un nagu sērgas pandēmija Eiropas Savienībā. Jūs jau pieminējāt šo pēdējo mutes un nagu sērgas pandēmiju. Mēs eh, nogalinājām, mēs nokāvām miljoniem lielopu, un tas izmaksāja Eiropas nodokļu maksātājiem 4 miljārdus sterliņu mārciņu. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Es nesaku, lai mēs stiprinātu restriktīvas pasākums attiecībā pret Brazīliju, bet mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Komisijai ir nopietni nopietni jāizturās pret eh, identificētajām kļūdām. Mēs nedrīkstam likt uz spēles veselību, mums ir jāno, jāpārliecina lauksaimnieki un patērētāji par to, ka starp Brazīliju un Eiropas Savienību var notikt adekvāta tirzniecība. Paldies Lajon kungam, Smita kungs, pusotru minūti lūdzu. Paldies, priekšstādātājas kundze. Komisārs kundze, es vēlētos pateikties par jūsu komentāriem un iespējams, ka pēdējā laikā jūs izteiktie komentāri un ievadruna bija viena no saturīgākajām. Un, eh, Kā jau šeit tika pieminēts, eh, ir ārkārtīgi patīkami redzēt šeit tik daudz deputāts, un tas vienkārši pierāda, ka mēs esam ļoti nopietni ieinteresēti šajā jautājumā. Mēs atbalstam jūsu pasākums importu kontrolē, bet patiesībā Mums būtu jārunā par kaut ko citu. Tāpēc man iepriecināja, ka jūs vēlaties paplašināt noteikums pret trešās pasaules importēto gaļu. Tas neiet, neiet runa tikai par Brazīliju. Patērētāji Eiropas Savienībā vēlas eh, būt pārliecināti, ka viņu pirktā gaļa atbilst Eiropas Savienības standartiem. Līdz ar to, protams, ka Brazīlijā ir zemāka izsekojamības standarta nekā Eiropas Savienībā, un mēs nedrīkstam pieļaut mutes un nagu sērgas risku pat visnelielākajā procentuāla daļā Eiropas Savienībā. Uh, Es eh, saprotu jūsu argumentu, ka ir jābūt striktākai slimības kontrolai, bet runājot par vienlīdzību, tad gan patērētāja ES, gan lauksaimnieki pieprasa, lai standarti izsakojamībai būtu visās trešās pasaules valstīs, no kurām mēs iepērkam gaļu. Kā jūs teicāt, 50% eh, kontrolēto fermu bija problēmas. Vai jūs variet mums apsolīt, ka nākošajā jūsu uzstāšanās reizē šā parlamenta priekšā būs izpildīti visi Eiropas Savienības standarti? Paldies! Un tagad eh, Nikolson kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kungs! Pirmais, ko vēlēju šovakar pateikt, ir tas, ka šeit runa neiet par eh, gaļas importu no trešām valstīm. Šeit runa iet par Brazīlijas lielopu gaļas importu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mm, es esmu, pār, es esmu pārsteigts, ka mums nav rezolūcija, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka dažas no parlamenta lielākajām politiskajām grupām ir eh, tikušies ar Brazīlijas vēstnieku, kuri, eh, kurš lobēja Brazīlijas eh, gaļu, un gala beigās prezidenta konferencē par to tika nolēmts, un tagad mēs jau runājam par rezolūciju. Pateikšu pavisam skaidrā uh, valodā. Brazīļi nelabēja mani, iespējams, ka viņi uzskatīja, ka ar mani nav vairs tikties. Varbūt, ka viņi uzskatīja, ka mani nav tik viegli piespiest, bet runāsim atklātu valodu šovakar. Es netaisos nekādā gadījumā, nedz šai komisijai, nedz arī nākotnes komisijai. Es vēlētos pateikt, ka jūs nevariet ierobežot Eiropas lauksaimniekiem zināšanas par to, ka Jūs apgalvojat, ka Pasaules tirsniecības organizācija un citas starptautiskās e, organizācijas e, nav izpildījusi savas apņemšanās. Bet jums, komisārs kundze un komisijai, ir jāpārliecina gan patērētāji, gan arī parlaments par to, ka tā gaļa, kas tiek pārdota Eiropas Savienības tirgū, atbilst tiem standartiem, kas ir izpildīti kas ir pieņemta Eiropas Savienībā. Mēs nevaram pieņemt lobēšanu šeit. Paldies, Nikolsona kungs. Baftona kungs, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es uh, gribēju paust nopietnas bāžas par uh, Brazīlijas lielopu gaļas uh, drošību un izsakojamību. Uh, Tas uh, rāda problēmas mūsu vietējiem fermeriem un uh, piesā, uh, inficēšanās risku ar mutes un nakus, uh, nagus uh, sārgu. Pra, Brazīlijas um, fermeru prasību nepildīšana ietekmē arī Eiropas uh, fermerus. Un uh, tā kļūst vēl acīm redzamāka, kad mēs runājam par klimata pārmaiņām. Uh, Mēs uh, vēlamies pieturēties pie, uh, īpaš, pie klimata pārmaiņu uh, programmas. Tad uh, mums ir jāņem vērā, ka Brazīlija samazina meža plasī, platības uh, par labu lauksaimniecības um, zemes. 30 tūkstoši uzņēmumu no Brazīlijas. Uh, eksportēja eiro, um, gaļu uz Eiropu, un pašlaik daži tikai no tiem ir certificēti, bet to skaits aiz pieaug no dienas uz dienu. Šī gada sākumā uh, pārtikas uh, iestādes uh, Brazīlijā pauda bažas par neindeficējumiem lielopiem lopkautuvēs un secināja, ka daudziem inspektoriem uh, ir uh, ciešas uh, saiknes ar varas, ar uh, varas iestādēm, kas kontrolē eksportu. Mums ir jānodrošina patērētājiem drošības standarti un to, ka trešajās valstīs tie tiek ievērot, lai neradītu nevienlīdzīgu kon konkurenci. Mas eksportētāji var nodrošināt uh, zemākas cenas un daudzi lielie vairumtirgot, uh, mazumtirgotāji tādi kā Carrefour un citi to izmanto katru gadu Brazīlijā tiek izcirsts apmēram Braz Beļģijas izmēros uh, mešs, lai radītu lauksaimniecību apsaimniekojumās zemes lielopu gaļas ražošanai. Mēs nevaram piemērot vienus uh, noteikumus Eiropas un Brītu fermeriem un citus noteikumus uh, Brazīlijām. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, Baftauna kungs. Baftona kungs, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Nu, Šmita kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Viņš vēlas izmantot savu zilo kārti. Šmita kungs, vārds jums. Thank you, President. I, uh... Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Es apsveicu daudz ko no tā, ko Baftona kungs sacīja, tomēr es gribēju apšaubīt vienu no viņa tēzēm, kur viņš teica, ka Eiropas Savienībā tiek ievesta lielopu gaļos, kur netiek uh, attiecinātas prasības. Mēs dzirdējām to, ko iepriekš sacīja komisāre, un uh, mēs skaidri redzam, ka tā nav taisnība. Uh, Tas būtībā izjauc visu diskusiju, kas mums šovakar šeit risinās. Jūs nepalīdzat problēmas risināšanā, jūs to tikai traucējat. Paldies! ļaujiet man atbildēt uz to. Protams, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek uh, ar gāļu, kas tiek importēta no Brazīlijas un citām valstīm, uh, tad uh, šis jautājums ir ļoti vienkāršs. Šeit ir problēmas ar regulējumu trīkumu. Un es jums gribu jums teikt, ka šeit ienāk gaļa no šīm valstīm, uz kur neatiecās regulējums. Mēs šovakar dzirdējām par to, kā netiek veikta šīs gaļas kontrola lopkautuvēs. Un uh, mēs dzirdējām pārtikas un veterināru un lobarības aģentūras uh, atzinumu par to. Paldies, Baftona kungs! Es uh, gribētu dot vārdu Docis kundzei uz vienu minūti. Uh, paldies, komisāris kundze, paldies par jūsu uh, izsmeļošo ziņojumu. Un tāpat kā daudzi šovakar runājot par šo tēmu, es um, uh, brīnījos par to, kā jūs uh, pieņemat uh, kā pašsaprotamu to, ka mēs nevaram neko darīt attiecībā uz uh, lielopu gaļas importu no trešajām valstīm. Jūs uh, sacījāt, ka tā kā trešās valstis nevar uzspiest standarts Eiropas Savienībai, mēs nevaram uzspiest standartus trešajām valstīm. Daudzi lauksaimnieki Eiropā to uzskata par netaisnīgu nostāju, un tāpēc es gribētu ierosināt, jā, mēs varam uzspiest standartus, lai būtu droši un lai mēs varētu saņemt uh, atbilstīgus ziņojumus, ka a, mūsu prasības tiek izpildītas, lai mēs varētu nodrošināt, ka netiek veikts imports no tādām valstīm, kas tos neievēro. Es domāju, ka šajā palātā jūs varat skaidri saklausīt daudz cilvēku neapmierinātību par šo konkrēto jautājumu. Paldies, Docis kundze! Turpināšu ar nākamajiem runātājiem sarakstā Magīnes skundze divas minūtes. Priekšsādātājs kundze, es labprāt gribētu atbalstīt Nikolsona aicinājumu un um, Un, eh, kā, un to, kurš nevēlējās atbalstīt eh, šo rezolūciju un raudāja krokodila asars, tomēr tas ir attaisnoti. Es eh, par jūsu detalizēto prezentāciju es vēlētos sacīt, ka jūs nepamanījāt šajā telpā ziloni. Es varbūt būšu blonda, izklausīšos blonda, bet um, Jūs neatbildējāt uz bažām, kuras īrijas fermeri ir pauduši savā vēstulē. Uh, un vērsu uz jūsu uzmanību. Es uzmanīgi klausījos jūsu runu un pierakstīju vairākus faktus, tomēr es vēlētos pievērst jūsu uzmanību pašiem skaitļiem, tiem pašiem skaitļiem, ko jūs nosaucāt. Tūkstu, 2007. gadā bija 10 tūkstoši uzņēmumu, kas uh, varēja eksportēt gaļu, un pašlaik ir 30, 70 tūkstoši. Tas, ko tas nozīmē, ka uh, šeit ir uh, būtiskas problēmas, par kurām mēs šeit pamatoti runājam. Tā kā man nav vairs īpaši daudz laika, ļaujiet man uzsvērt divas punktus. Es uh, ceru, ka komisija ļoti atbildīgi rīkosies šajā jautājumā, tomēr es uh, gribu pievērst uh, jūsu uzmanību tam, ka parlamentā mēs sakosim šim jautājumam līdz pašam galam, lai nodrošinātu to, ka augsti standarti tiek ievēroti. Uh, fermeri nesamierināsies ar to, ka standarti tiek pazemināti attiecībā uz importu no trešajām valstīm. Mēs a, uh, saskarsimies ar šo pašu problēmu runājot par lobu uh, labības importu attiecībā uz pesticīdu izmantošanu un uh, citām problēmām. Ļaujiet man apgalvot, ka uh, nākamajai komisijai vajadzēs uh, ņemt uh, šīs bažas vērā. Paldies, Magineses kundze! Vārds Tarabēlas kungam uz vienu ar pusminūti. Komisāres kundze, ar ko atšķiras Eiropas lielopu gaļa no importētās? Ne tikai garša, ne tikai cena, bet īpaši normas, kas pastāv Eiropas Savienībā un nepastāv trešajās valstīs, kas eksportē savu gaļu. Runājot par Brazīlijas lielopu gaļas ražošanu, veterinārija dienesti bija iesaistīti šai eh, ziņojumā sagatavošanā 2007. gadā. Tests ko, kas tika veikts Beļģijā, parādīja, ka bakterioloģiskā kvalitāte Argentīnas gaļai ir sliktāka nekā vietējai gaļai, kas nonāk mūsu šķīvjos. Nav pārsteidzoši, ka ir vajadzīgi, teiksim, divi mēneši, lai Argentīnas gaļa nonāktu Eiropā. Beļģijā tas ir īsāks laiks no tā brīža, kad notiek lopa, lopa nokaušana. Eiro, ne tikai Eiropas valstīm ir jāievēro normas, bet arī citām valstīm, kas e- eksportē uz Eiropu, ir jāievēro e, jā, tās pašas normas. E, e, citādi jāsaka, ka Eiropas komisija ir izgāzusies, aizsargājot Eiropas patērētājus. Valstis, kas aizliedza, kā ASV, Čīle, Japāna, importu no Brazīlijas, rīkojās, lai aizsargātu savus patērētājus, un mums jārīkojas tieši tāpat, lai nodrošinātu kvalitātu un aizsargātu tos. Paldies, Tarabēlas kungam! Hark Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Jūs teicāt, ka mums ir e, jāpieprasa tādu pašu standartu īstenošanu arī citās valstīs. Jūs teicāt, ka izsekojamība ir svarīga, un tomēr jūs teicāt, ka citās valstīs izsekojamība ir daudz ierobežotāka. Tad kā ir iespējams pieprasīt līdzīgus standārtus? Runājot par gaļas importu no Brazīlijas, man liekas nepieņemam tas, ka gan komisija, gan citas organizācijas visu laiku strā, visu laiku mums eh, norāda statistikas datiem un e, tos varbūt adekvāti neizskata. Tikai pēc tam, kad īrijas eh, lauksaimnieku organizācija iestājās, tad komisija sāka kaut ko darīt. Jūs jau esat 12 reizes apmeklējusi Brazīliju, un es neuzskatu, ka viņu rezultāti ir adekvāti. Ja, piemēram, jūs jebkurai citam projektam eh, pierādītu tādus pašus rezultātus, neviens to neakceptētu. Gan Eiropas Savienības patērētāji, gan īrijas lauksaimnieki vēlas godīgus standārtus, un Eiropas Savienībai ir jāapsola gan abiem diviem, kā jūs darīsiet savu darbu. Paldies! Paldies! Un Ašvort kungs ir nākamais. Prieksēdētājs kundze, komisārs kundze. Es eh, ļoti augstu novērtēju to, ka jūs iestājaties par augstiem pārtiks standartiem Eiropas Savienībā. Jūs runājāt par uzlīmēm lidostās. Es patiesībā nekad neesmu neko tādu redzējis par to, ka Eiropas Savienības lidostās tiktu pārbaudīti importēti produkti. Un es vēlētos, lai komisija vēlreiz pārbauda to, vai tiek pārbaudīts kāda soma vai tur nav kāds pārtiks produkts. Otrakārt, mani nepārliecināja jūsu argumentācija par no Brazīlijas ievesto gaļu, un tādā aspektā es eh, atbalstu visus un piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem. Uh, Mēs esam izstrādājuši augstākos gaļas standartus pasaulē, bet tas maksā. Un, protams, ka mēs nevaram likt par visu maksāt patērētājiem. Līdz ar to, ja jūs vēlaties eh, vainu jūsu uh, analīžu sagatavot, vainu jūsu pētījumu sagatavotājiem vai patērētājiem, šīs izmaksas ir jābūt argumentācijai. Pieredze rāda, ka ja tirgus neatrisina problēmu, tad jums ir jāizveido adekvāta Eiropas Savienības politika. Mēs šeit nerunājam par protekcionismu, mēs runājam par kopīgo lauksaimniecības politiku, kura dara to, kas tai ir jādara - augstas kvalitātes produkti. Un es uzskatu, ka šajās divās jomās jūs nesat izpildījis savu mājas uzdevumu. Paldies! Paldies! Un Desa kungs, lūdzu, tagad Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Un uh, paldies, komisāre. Es esmu ļoti pateicīgs, ka jūs uh, ar šo tēmu uzstājaties parlamentā. Mēs uh, šobrīd runājam par pamatdiskusiju at, lauks, lauksaimniecības un pārtikas produktu nozarē. Man neinteresē pašlaik uh, kaitēt Brazīlijas lauksaimniekiem, tomēr mums jāuzdod sev jautājums, vai mums patērētāja aizsardzības vārdā ir nepieciešams tik stingras prasības. Uh, ja šādas prasības ir nepieciešamas, tad uh, uz importu ir jātiecina vienādas prasības, tā, kā mūsu ražotājiem. Mēs nevaram pieļaut, ka komisija pieļauj eksportu no valstīm, kur šie noteikumi netiek ievēroti. Mēs nevaram pieļaut, ka lielo paudzētāji Eiropā tiek uh, sodīti par to, ka ir atļauti uh, um, atļauts imports no trešajām valstīm, kur šīs prasības netiek uh, ievērotas. Attiecībā uz izsakojamību, ja tā ir svarīga patērētāju aizsardzībai, tad tā ir jānodrošina arī importa gaļai. Ja tas netiek nodrošināts, tad tā ir kauna lieta, ja mēs to prasam no saviem lauksaimniekiem. Man ir iespējas, ka atbildīgās personas komisijā uh, ir, uh, nav izdarījušas uh, visu iespējamo. Man uh, neinteresē, manās interesēs nav nodalīt Eiropu no pārējās pasaules, tomēr mums ir jārada vienlīdzīgi nosacījumi mūsu lauksaimniecīm, lauksaimniekiem, lai mēs varētu garantēt uh, pusmiljarda patērētāju drošību. Uh, Es domāju, komisārs Kundze, ka jūs uh, savam sakotājam uh, vai mm, sakotāji var, varat nodot to, ka parlaments nepieļaus arī nākotnē to, ka tiek piemērotas atšķirīgas prasības un uh, arī nākotnē mēs prasīsim uh, iev, uh, pārtikas drošību Eiropā. Lastra, ehi to logo ja ena lepto. Sí, señora. Cortes Lastra, vienu minūtu, lūdzu. Estimados colegas, es necesario que... Priekšstādātājas kundze, dārgie kolēģi, ir nepieciešams, lai komisija turpinātu veikt kontroli, vai tiek ievērotas eh, normas, Eiropas normas importa gadījumā. Visiem patērētājiem, lauksaimniekiem ir vajadzīgs ievērot šīs normas katru reizi patērētāji prasa šo normu ievērošanu un izsekojamību. Arī trešajām valstīm, kas importē, eh, nu, kuru imports nonāk eh, Eiropas Savienībā. Eh, šī problēma nav saistīta tikai ar atsevišķām valstīm. Tas ir komplekss jautājums un nepieciešams padziļinātas debatas. Gerlings kundze, vienu minūti. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mans reģions, kas ir Anglijas austrumos, tajā ir ļoti labas ganības un eh, Lielopu gaļa ir vienkārši lieliska. Lielbritānijas lauksaimnieki ir visefektīvākie, un, protams, ka viņi īsteno arī dzīvnieku labturības un izsekojamības prasības pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam un nodrošinot pārtikas drošības izpildi, spiediens uz viņiem pieaug. Un spiediens nāk no daudzām jomām. Piemēram, šonadēļ mēs dzirdējām e, veģetāru lobiju, kurš teica, ka gaļas ēdāji nodara pāri pasaules un zemeslodes klimatam. Un tomēr Mums joprojām neizdodas pierādīt valstīm, kuras izcēr tropiskos mežus, to, ka mēs neiepirksim no viņiem gar, gaļu. Mēs pieprasam vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem. Ir svarīgi, lai mēs atbalstītu lauksaimniekus, nevis piemērojot protekcionismu principus, bet gan īstenojot augstu standartu īstenošanu. Es vēlētos, lai komisija būtu strikta un tiešām īstenot to, ko tā ir apsolījusi. Paldies! Un tagad Lavijas kungs, pusotru minūtu lūdzu. Signor prezidente, signor komisār. Priekšstādātājas kundze, komisāras kundze. Es domāju, ka šī vakara jautājums ir tikai neliela daļa no daudz plašākas problēmas jo jautājums par likumīgu uzvedību attiecībā uz to, ko mēs prasām no importa un no saviem ražotājiem, ir jautājums, kas neatiec tikai uz gaļu un gaļas importu. Tas attiecas arī uz daudziem ražošanas sektoriem. Runājot par gaļu, jūs zināt, ka Eiropa importē. Mēs savā kontinentā ražojam tikai 60% no savām vajadzībām. Mēs esam spiesti importēt, bet mēs vēlamies garantēt patēriņa nosacījumus, kas būtu pareizi, lai gar, varētu garantēt un aizsargāt patērētāju veselību. Un mēs gribam, lai tas, ko mēs šodien dzirdējām, ka nav iespējams uh, uzspiest līdzīgus nosacījumus importētājiem, lai mēs to vairs nedzirdētu. Jo ne jau pa šādu ceļu mums ir jāiet. Ja pastāv nosacījumi, kas attiecas uz iz, produktu izsekojamību, kas attiecas uz uh, citiem elementiem, lai tiktu ievērotas normas um, attiecībā uz mūsu patērētājiem, tad es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs saglabājam šīs normas gan mūsu ražotājiem un arī ārvalstu importētājiem. Paldies! Paldies, un tagad Delangas kundze, pusotru minūtu lūdzu. Uh, mevrouw de komisāris, als uh, laatste spriekšsēdētājs. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Kā priekšpēdējā runātāja, oficiālajā runātāja sarakstā es mēģināšu rezumēt šo uh, diskusiju. Es domāju, es nekļūdīšos, ja teikšu, ka vienādas uh, prasības jātiecina uz visiem ražotājiem Mm, mm, tas principā nozīmē, ka mums ir jārada vienādi nosacījumi visiem visiem produktiem, kas tiek realizēti mūsu tirgu, jo pretējā gadījumā nepastāv konkurence godīga, kas attiecās uz uh, dzīvnieku aizsardzības pasākumiem, uz izsekojamību, bet arī uz uh, klonēšanu, uz uh, hormonu pienu un tā tālāk. Ja es uh, paklausos šeit kolēģus, tad man rodas iespējas, ka mūsu parlaments uh, komisija vērtē pēc tā, kādas, um, cik uh, atbilstīgi tā izturās uh, vienādās situācijās pret dažādiem ražotājiem. Komisijai uh, tur nevajadzētu slēpties, jūs minējāt M, uh, mutes un nagu sārgu. Uh, es uzskatu, ka šeit uh, svarīgu lomu spēlē vakcinācija, un tas tā arī ir labi. Uh, Dažu gadījumu dēļ pie mums notik, tika nogalināts liels, iznīcināts liels daudzums dzīvnieku, un um, komisija varēja pārbaudīt, vai mēs varētu izmantot vakcinēt dzīvnieku gaļu. Liels paldies, Delangis Konze, un tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Es jau redzu, ka vairāki kolēģi ir pieteikušies runāt uh, Jāra kungam. Uh, viena minūte lūdzu ievērot runāšanas laiku. Uh, dārgie kolēģi, es domāju, ka parlamenta agrārās politikas um, eksperti Uh, ir skaidri pateikuši, ka viņi vēlas vienādus nosacījumus Eiropas Savienības iekšienē ražotājiem un ražotājiem trešajās valstīs. Es arī interesi sekoju tam, ko sacīja uh, komisāri, un viņai vajadzēja uh, desmit minūtes, lai mums būtībā paskaidrotu, ka tā tas nedarbosies principā es uzskatu, ka parlamentam ir taisnība, un es nākotnē pie tā pieturēšos un mēģināšu panākt tā īstenošanu. Mūsu politiskā grupa, un es redzu, ka parlamenta vairākums to vēlas, un tam nav nekāda sakara ar tirzniecības ierobežojumiem. Tas ir viens uh, no priekšnosacījumiem godīgai tirzniecībai. Uh, mums ir jārada vienādi spēles noteikumi es iekšienē un trešajās valstīs, ne vairāk, ne mazāk, un to mēs prasīsim no komisijas gan šodien, gan nākotnē. Jūs varat to paļauties. Paldies! Paldies, Jāra kungs, Vatsona kungs, priekšsādātājs kundze, komisāra sakojot, eh, šīs eh, diskusijas sako eh, debatēm par bādu, un jums ir taisnība par Eiropas patērētāju aizsardzību. Šis parlaments uzskata, ka mums ir jāievēro visaugstākie standarti, tomēr, lai saražotu vienu kilogramu lielopu gaļas, ir nepieciešams simtreiz vairāk ūdens nekā viena kilograma sojas sarabošanai. Mēs pirmkārt varam palīdzēt trešajām valstīm veidot sistēmas izsakojumībai, kas tām būs nepieciešamas, un otrkārt mēs varam aicināt mūsu pilsoņus izvairīties no gaļas ēšanas. Paldies, Vacona kungs. Kostingers kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mūsu pilsoņiem ir ļoti augstas prasības attiecībā uz pārtikas drošību, un tas attiecās ne tikai uz pašu, pašiem standartiem, bet arī uz dzīvnieku labturību un apkārtējās vides prasībām. Mums būtu jāapzinās, ka to mēs varam garantēt tikai Eiropā patērētāja aizsardzība un uh, lauksaimnieku konkurētspēja ir viens no mūsu galvenajiem rūpju bērniem, un mums tas jānodrošina. Kā Eiropas parlamenta deputātiem mums ir jārisina šī diskusija, lai nodrošinātu politiskos ietvaru lēmumus. Paldies! Nikolasku kungam vārds. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāras kundze, jūs ļoti labi zināt, ka Rumānijai nav tiesību pārdot cūgaļu Eiropas tirgu bet mums ir tiesības importēt sākot no 2010. gada no citām valstīm un pēc tam eksportēt. Mums vajadzētu piem, vajadzēs piemērot ļoti stingrus no, eh, kaušanas nosacījumus, un es esmu pārliecināta, ka Rumānijas eh, lauksaimnieki eh, redzēs, kā šo sistēmu aizstāja ar stingrāku kontroli un uh, norādēm lidostās. Bet jebkurā gadījumā nosacījumiem jābūt vieniem un tie pašiem attiecībās. Paldies, Dontā kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji skundze, paldies komisārs skundze par izklāstu, kas, manuprāt, parāda lielisko darbu, ko jūs veicāt savā mandāta ietvaros. Eiropa ir izvēlējusies pārtikas modeli, kas aizsargā iedzīvotājus. Mūsu iedzīvotāji ir uh, gatavi uh, iemaksāt 100 eiro gadā par uz iedzīvotājiem, ja mēs garantējam pārtikas drošību. Mēs uh, komitejā iepazināmies ar OEV ziņojumu. Uh, dzīvnieku veselības organizācijas ziņojumu. Es izjūtu ļoti lielu nu, nepatiku, varētu teikt, attiecībā uz jūsu darbiniekiem, kas nevarēja un nespēja atbildēt uz mūsu jautājumiem. Bija kauns, komisārs kundz, eh, vai mums ir jākaunas par to, ka mēs, mums ir stingri nosacījumi un ka mēs gribam tos piemērot, lai aizsargātu patērētājus, vai mums ir jākaunas, ka mēs pārdodam, eh, teiksim, eh, automašīnas uz kādām valstīm, Bet šīs valstis mums nosaka kaut kādus nosacījumus. Nosacījums piekļuvai, nosacījumi piekļuvai tirgum ir svarīgi nosacījumi, jo tie attiecas uz pārtīku, uz mūsu iedzīvotāju veselību, un mums nav jākaunas no tā. Paldies! Sikerska kungs ir pēdējais runātājs. Mēs e, vēlamies eksportēt, līdz ar to mums ir jāpieļauj arī zināms imports, jo tirsniecība ir ļoti svarīga abām pusēm, un tomēr tirsni, uz tirsniecību attiecās dažādi nosacījumi, galvenokārt uz kvalitāti un uz preces standartiem. Viss ir viensprāts par to. Eiropas Savienībā eksistē vesela virkni kontrolas iestāžu, kādā veidā aizsargāt mūsu iekšējo tirgu no tādas ietekmes, kādu mēs nevēlamies šeit piedzīvot. Tas pats attiecās arī uz pārtiks jomu. Mēs esam izvirzījuši drošības un drošums standartus. Un tomēr komisāra teica, ka mums varbūt nevajadzētu sagaidīt tādu tikpat striktus noteikumus citās valstīs. Tātad, vai es pareizi sapratu, ka lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir daudz striktāk noteikumi, mums nevajadzētu tādus pašus pieprasīt vai sagaidīt tos izpildam citās valstīs? Mans jautājums, piemēram, vai Krievija vai citas trešās valstis var īstenot Eiropas Savienībā pieprasītās normas un noteikums lauksaimniekiem. Jo, ja mēs e, eksport, ja mēs importējam gaļu no Brazīlijas, tad kāpēc ne no citām? Paldies, turpina priekšsēdētais kundze, un tagad komisārs kundzei, jums vārds. Paldies! Godātie deputāti! Vēlētos jums atgādināt, ka tas, ko es teicu savā ievadrunā, bija tāds, nevis tas, ka mēs nevaram pieprasīt eh, noteikumu un standārtu īstenošanu trešajās valstīs. Un eh, es atvainojos, ja jūs pēc manas 15 minūšu uzstāšanās nesat sapratuši to, ka, protams, mēs pieprasam veselu virkni standārtu izpildu trešajās valstīs. Tomēr vēlētos jums atgādināt, ka brīdī, kad gaļas importētājs ir saņēmis gaļas kravu no trešajām valstīm, piemēram, no Brazīlijas, tad tikai 5% no Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz lauksaimniecības gaļa tātad no Brazīlijas nāk 5% no visas patērētās gaļas. Vienlaicīgi Eiropas Savienības eksports uz trešajām valstīm ir milzīgs. Piemēram, uz Krieviju mēs eksportējam e, gaļu, kas e, ir apmēram 1 miljārdu eiro cenā, un galvenokārt eksportētāji ir no īrijas. Bet, e, piemēram, mēs. N, piemērojam starptautiskos tirzniecības nosacījumus un normas. Līdz ar to, ja mēs esam apmierināti uh, ar to, kādu produktu mēs saņemam no e, eksportētāja valsts, tad eh, mēs normas piemērojam tikai gadījumos, kad tas mūs neapmierina. Uh, Kāpēc mēs īstenojam specifiskas normas Brazīlijā? Tāpēc, ka e, mūsu, e, mūsu iestādes, kuras veica inspekciju šajā valstī, nebija apmierināts ar rezultātiem. Runājot par pēdējo mūsu vizīti Brazīlijā, jā, problēmas tika identificētas, un tomēr skatīsimies uz visiem ziņojumiem kopumā arī uz tiem ziņojumiem, kas ir tikuši veikti dalību valstīs. Jūs redzēsiet, ka arī dalību valstīs ir būtisks nepilnības, un, protams, mēs e, pieprasam, lai dalību valsts un atbildīgās iestādes īstenot atbildīgas sankcijas un noteikumus. Līdz ar to problēmas, kas tika identificētas Brazīlijā, piemēram, bija gadījumi, kad bija ļoti būtiskas nepilnības, uh, Brazīlijas varas iestādes attiecīgi rīkojās, un eh, pēc tam tika veikta atkārtota kontrole. Eh, bija arī eh, zināmas nepilnības citās jomās, piemēram, par dzīvnieku pārvadāšanu vai arī par datu atbilstību un pieejamību datu bāzēm. Uh, Šīs problēmas tika identificētas kā ne īpaši būtiskas, un tomēr Brazīlijas varas iestādes eh, izmainīja datu bāzes struktūru un datu apkopošanas sistēmu, lai atbilst mūsu prasībām. Es uzskatu, ka eh, datu ieguves eh, vizītes ir adekvātas, un mūsu kā komisijas uzdevums ir ir mēģināt novērst tās nepilnības, kādas mēs esam atklājuši, vai tas būtu dalību valstī vai trešajā valstī, jo mēs atbildam Eiropas patērētāju priekšā. Vēlos jums apgalvot, ka mēs e, turpināsim doties uz Brazīliju un citām trešajām valstīm, lai tādējādi nodrošinātu brīdī, kad tiek atklātas nepilnības, lai mēs tās varētu novērst vai prasīt varas iestādēm tās novērst. Vēlos eh, jums apgalvot, ka mēs eh, īstenojam un piemērojam ļoti godīgu taktiku. Tas attiecās gan uz Eiropas ražotājiem, gan arī uz trešo valstu ražotājiem. Viens deputāts pieminēja Rumāniju un to, kas notiek šajā valstī. Jā, tieši tāpat kā Bulgārija un eh, pagātnē daudzas citas dalību valstis, uh, Rumānijai bija problēmas ar klasisko cūku sarkanguļu. Mēs e, esam daudz strādājuši ar Rumāniju un Bulgāriju, un es vēlos jums pajautāt pretjautājumu, kāpēc jūs to nejautājiet Rumānijas valdībai? Mēs komisija esam snieguši ļoti lielu atbalstu atbildīgajām iestādēm Rumānijā, lai apkarotu cūku sarkanguļu, un esam pārliecināti, ka Rumānija tuvākajā laikā spēs eksportēt cūgaļu, tieši pateicoties komisijas sniegtajam atbalstam. Līdz ar to, godātie deputāti, Es vēlos jums eh, apsolīt, ka komisijas eh, galvenā atbildība ir patērētāja priekšā. Ja mēs vēlamies spēlēt godības, godīgu spēli un būt taisnīgi attiecībā pret visiem, ja mēs vēlamies nodrošināt, lai mūsu pārtiks kontrolas vizītes eh, trešajās valstīs būtu akceptētas, tad mums ir jāmēģina pārliecināt valstis kaut ko darīt, bet mums ir jābūt striktiem. Jautājums par finansējumu, vai tas pieaugs? Patiesībā tas ir atkarīgs no Brazīlijas eh, varas iestādēm, vai tās ir gatavas izmantot naudu adekvāti, lai uzlabotu situāciju eh, kūtīs, lai uzlabotu standartus. Ja nē, tad naudu viņi nesaņems. Paldies, godātā priekšsādātājs kundze. Η συζήτηση έληξε. Η επόμενη... Līdz ar to mēs esam pabeiguši mūsu šās nakts debates. Tiekamies 26. novembrī pulkstens 9. šajā pasā, pašā zālē un strādāsim līdz pulkstens 1. rīt. Un pēc tam pārtraukums no 1 līdz 3 un strādājam pēc tam atkal līdz 5. Darba kārtību jūs varat atrast plenārsēdes dokumentu, eh, dokumentos papīra formā. Paldies!